Okay, so good. Labvakar visiem! Šovakar ir ļoti īpašs un iespējams īss sanāksme, tik īpašs, ka es paņēmu kaklasādi, bet redzu, ka Markusam tādas nav, tāpēc negrasos ar viņu sacensties. Tātad mūsu darba kārtībā ir četri punkti. Pirmais ir darba kārtības pieņemšana. Kā jūs visi zināt, mūsu mērķis ir ievēlēt komitejas priekšsēdētāju. Vai visi var piekrist darba kārtībai? Paldies! Tad otrais punkts ir mūsu priekšsēdētāja ievēlēšana. Kā jau es teicu, mūsu sanāksmes mērķis ir ievēlēt uh, priekšsēdētāju saskaņā ar 213. reglamenta pantu un sāksim tagad balsot. Vispirms mums ir jāatrod vai viss, jākonstatē, vai viss aizstājēji ir šeit, Aņēs Evrēna, EPP un Martušelo, kas aizstāja uh, Karas un Hidneru, S un D vārdā Vera Taks, uh, kas aizstāja Paulu Tangu, Monika Semedo, uh, kas aizstāja Žil Lebojē, un Stefans Režunē, kas aizstāja Neborīt. Neviens no zaļajiem, no EKR Bogdāns Ronca aizstāja Rišārdu Legutko un Gue Nikolas Alamos aizstāja Abitkungu. Un Bišafs kundze aizstāja Mavrīdes kungu S&D grupā. Vēl kāds? Jā, es e, aizstāju Pedro Silva Pereiru. Esmu Pedro Marks. Piefiksējām. Tātad <clears throat> esam identificējuši arī aizstājējus. Un tagad pārbaudīsim, vai mums ir kvorums, lai varētu notikt balsojums. Jābūt 15 komitejas locekļiem vai aizstājējiem, tātad varam sākt balsot un ekon komitejas priekšsēdētājam amatam esam <clears throat> izvirzījuši attiecīgos kandidātus, proti 5% eh, no politiskās grupas, vai kāds vēlas izteikties. Lielas paldies! Es priecājos uzstāties savas politiskās grupas vārdā un piedāvāt kandidatūru Irena Naglī, kas būtu jaunā priekšsēdētāja mūsu komitejā. First of all, Madam Tinali, would you consent with nomination? Vai jūs piekrītat šie, šai nominācijai? Paldies! Kandidāts ir šīs komitejas loceklis, kas iesniedz finanšu interešu deklarāciju un deklarāciju par finansīgu uzvedību. Vai mēs tagad varam turpināt, pieņemot lēmumu ar aplausiem. Vai viss piekrīt tam, ka mēs apstiprinām ar aklamāciju? So, uh, so madam, please uh, replace me. Lūdzu, ieņemiet manu vietu. Ar lielu prieku strādāšu kopā ar jums un jūs labā. Un līdz ar to esam noslēguši pirmo sanāksmi. Yes. Yes. Thank you. Thank you very much. Paldies, liels paldies. Es zinu, ka šī bija īpaša sanāksme, tāpēc man jums jāpavaicā, vai mums būtu jārunā vēl par dažādiem jautājumiem, un man jūs jāinformē par nākamās sanāksmes vietu un laiku, bet vispirms es vēlētos pateikties jums par uzticību. Es ar prieku sadarbošos ar jums nākotnē. Mums ir priekšā ļoti daudz interesantu izaicinājumu. Es tik tiešām ceru, ka mums izdosies strādāt visiem kopā Eiropas Savienības interesēs un eh, pārstāvot savus vēlēšanu apgabals. Es ceru, ka mums būs uh, auglīga sadarbība un mēs varēsim uh, sadarboties. Liels paldies visiem! Tagad man vien jāinformē jūs par nākamās sanāksmes vietu un laiku. Tas būs um, pirmdien, 23. septembrī, pulksten 15. un tad attiecīgi nākamajās dienās. Tas arī būtu viss. Līdz ar to esam pabeiguši sanāksmi.